balsu skaidrojums. Es aicinātu kolēģus atstāt šo zāli pēc iespējas klusāk. Good morning. Mrs. McGuinness. Um... Kolēģi, tagad uzklausīsim balsu skaidrojumus un došu vārdu uz vienu minūti metam kārtiem. Kārtīkums, vārds jums. Right, Bet pirms jūs sākat. Please, colleagues, could I ask for silence for explanations of votes? Kolēģi, gribētu lūgt ievērot klusumu, lai mēs varam uzklausīt balsu skaidrojumu. Uh, Mr. Carthy, will you try and speak over that, or do you want? Kārtī, jūs uh, varat uh, sākt runāt, vai arī varbūt uh, mirkli nogaidīt. I'll try to be heard over the din. This... Mēģināšu tikt saklausīts. Šis ziņojums uh, piedāvā lielisku iespēju aizsargāt uh, vides standārts tādās valstīs kā īrija, Tas varētu būt kalpojis arī pilsoņu labākajām interesēm un pavirzīt uh, uz priekšu biotehnoloģiju uzņēmumu intereses. Daudzi ir piekāpušies uh, padomes spiedienam ātri pieņemt šo tiesību aktu, bet mēs nevaram stāvēt uh, pāri likumdošanai, kas piedāvā dažādus robus, kā likumu apiet ar līkumu uzņēmumiem un es uh, uzskatu, ka vairums Sīrijas un Eiropas pilsoņu ir preģēmo. Mēs aicinātu pēc absolūtas skaidrības par to, lai dalībvalstis savu sabiedrību vārdā var aizliegt ģēmo audzēšanu. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Pospīšas kungs. Vienu minūti já vítám schválený kompromis protože jsem přesvědčen Es uh, esmu pārliecināts, ka šis uh, ziņojums piedāvā risinājumu, kas uh, neatbilst ne ģēmo aizstāvjiem, ne pretiniekiem. Uh, Un dalība valstis eh, var aizliegt eh, ģēmu audzēšanu savā teritorijā. Manuprāt, tā ir arī nostāja, pie kuras būtu jāpieturas. Pretējā gadījumā Eiropas eh, pieeja, kas aizliegtu audzēt vai liktu audzēt dalībvalstīm ģēmo, nebūtu pareiza. Un Čehijas nostāja, kuras šeit pārstāv, ir tāda, ka Jautājums par to, vai dalība valstis eh, ļauj vai aizliedz ģēmo audzēšanu savā teritorijā, ir lēmums, kam jāpaliek pašu dalību valstu rokās. Manuprāt, tas ir labs pamats eh, diskusijai. Bogovičs kungs, eh, vienu minūtu lūdzu. Podpiram danes spriet dogovor in sem ga z vsem. Liels paldies! Es atbalstu pieņemto vienošanos, piekrītu tai tāpēc, ka tā labo mm, situāciju, kas uh, radās 2001. gadā. Es uh, piedalījos uh, arī diskusijās ar parlamentu, zinu, cik uh, nepiekāpīgas bija dalībvalstis, uh, mēģinot rast kompromisu, un tāpēc vēlos uh, apsveikt referentu un visus, kas palīdzēja panākt šo kompromisu, ieskaitot komitejas priekšsēdētāju. Mēs zinām, par ko ir šis kompromiss. Dalībvalstis var pieņemt lēmumus bez riska, ka mm, multinacionālie uzņēmumi pret tām tiesā cels prasības. Uh, un dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu. Vēl svarīgāk ir tas, ka šī vienošanās parlamentā tika panākta pirms mēs uzsākam sārunas par tirzniecības nolīgumu ar ASV. Zahadrilkungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti priecājos par šo rezultātu un balsoju par divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir labi, ka dalību valstīm tiek dota iespēja pašnoteikties jautājumos, kur ES līmeņa likumdošana nav obligāti nepieciešama. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kur ES līmeņa lēmumi nav nepieciešami. Otrakārt, dažās dalību valstīs ir nepamatota antizinātniska histērija pret ģēmo. Es negribu nevienam liekt tiesības uz savu viedokli, ja kāds vēlas aizliegt ģēmo audzēšanu, viņi to var darīt, tomēr nevajadzētu piespiest citām valstīm, sakot šim piemēram. Esmu gandarīts, ka šis lēmums atbloķēs veto Eiropas līmenī. Fordas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Ja mums ir jāpabaro pieaugošais iedzīvotājs kāds skaits, jāapkaro augu slimības un uh, kaitēkļi, tad ir jādara viss iespējamais šajā jomā. Un strupceļš, kurā mēs esam nonākuši ar ģēmo, ir turpinājies jau pārāk ilgi, tāpēc es atbalstu šo Eh, balsojumu, kas eh, dalībvalstīs uzlabos lēmumu pieņemšanas iespējas reģions, kuru pārstāv es. Ir eh, piedāvā pasaulē dažus no labākajiem pārtikas un agrokultūras zinātniekiem Kembridžā un citur. Un viņi ir izstrādājuši kultūras, kas samazina nepieciešamību izmantot uh, kait, ins, pesticīdus eh, un sniedlavākas režas. Un ņemot vērā, ka strupceļš ir turpinājies tik ilgi, ir jāļauj tām valstīm, kas atbalsta zinātni, virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies, Jālka kungs, eh, viena minūte kolēģi, trialogs, kas notiek kopš pagājušā gada, ir ļauts panākt minimālo kompromisu par to, ka dalība valstis pašas var pieņemt eh, lēmumu par ģēmu. Un, eh, un tā ir ilūzija, tāpēc es uh, biju pret tekstu, par kur mēs balsojam pirmkārt. Uh, es saprotu, ka tur ir uh, atbalsts tiem, kas prasa suverenitāti, bet no otras puses arī piekāpšanās. Un, uh, tiek runāts par pārtikas drošību, bet nekas neliek, run, netiek runāts par to, ka dalībvalstis var prasīt nodrošināt mārķējumu ģēmo produktiem. Pastāv problēma, ka ģēmo var piesārņot citas kultūras, nekas netiek runāts par piesārņojumu pārobežu kontekstā. Un visbeidzot, ģēmo problēma ir civilizācijas problēma tādā ziņā, ka tas ir daudzu uzņēmumu iespēja manipulēt ar uh, valsts nākotni peļņas vārdā, un uh, tas uh, raisa diskusijas arī par nākotni, tā skaitā pat Krievijā. Lūnačekas kundze, liels paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi, miljoniem pilsoņu, sākot no bioloģiskajiem lauksaimniekiem līdz patērētājiem Eiropā nebija apmierināti ar šī priekšlikuma bloķēšanu padomē un lobbyistu spiedienu, un kaut arī šis ir kompromiss, manuprāt, tas ir solis pareizajā virzienā. Paužot savu piekrišanu visiem tiem pilsoņiem un pilsoniskajām organizācijām, uh, daudzajiem GMO brīvajiem reģioniem Eiropā es paužu cieņu. Un augš Austrijā, eh, kur jau pirms 11 gadiem sākās cieņa pret to visu cieņu. Tas ir pamatu pamats, eh, bet daudz kā vēl pietrūkst. Eh, gēnu tehnoloģiju uzņēmuma cīņa pret to, ka dalībvalstīm ir līdzlemšanas tiesības, ir nepieņemama. Eh, Junkera kungs, komisijas priekšsādātājs, kā arī komisārs eh, Andru Kaiša kungs eh, saņēma lūgumu līdz māja sākumu izstrādāt jaunu priekšlikumu, un tam tiešām būtu jānotiek. Lielas paldies, Pēteris Konze. Predsjednice, ja sam bila suzdržana oko ovog prijedloga. Paldies. Es atturējos balsojumā par šo direktīvu, jo nav pilnībā ņemtas uh, vērā dalību valstu tiesības uh, izdarīt brīvu izvēli. Es runāju par subsidiaritātes principu debatēs. ģēmo nozīmē, ka gēni no vienas sugas tiek pārnesti uz citu sugu, un tam ir ilgtermiņa ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Transnacionālie uzņēmumi vēlas kontrolēt pārtikas piegādes ķēdi, un uh, mums ir jānodrošina, ka uh, transnacionālo uzņēmumu tiesības nav tādā pašā līmenī kā dalību valsts tiesības. Dalību valstīm ir jābūt gudrākām. Tām ir jāpieņem atbilstoša nostāja šai jautājumā. Junkera kungs, kungs eh, ir devis solījumus, un es ceru, ka viņš to arī pildīs. Paldies! Tagad vārds Činiči kundzei. Grazie, prezidente. Kol... Paldies, priekšsēdētāji. Ģēmo audzēšana joprojām uh, rada kaismīgas debates gan uh, sabiedrībā, gan dalību valstu uh, vidū un nav vienprātības šajā jautājumā. Joprojām nav skaidrs, kā ģēmo ietekmē cilvēka veselību. Šis dokuments ir triju gadu sarunu rezultāts, tas ir konstruktīvs kompromiss, eh, tas eh, no, nodrošina lielāku juridisko skaidrību. Dalību valstīm ir tiesības atļaut vai aizliegt ģēmo audzēšanu visā vai daļā valsts teritorijas Un ir jādomā ne tikai par uh, ietekmi uz vīdi un sabiedrības veselību, var izvērtēt arī sociālu ekonomisko ietekmi, kāda var būt ģēmo audzēšanai, tāpat tā uh, ģēmo ietekmi uz lauksaimniecību. Un tādēļ es balsoju par šo priekšlikumu. Gardīni kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, mēs balsojām par šo dokumentu, kas ir vairāku gadu darba rezultāts, kas ļauj dalību valstīm atļaut vai aizliegt ģēmu audzēšanu savā teritorijā. Manuprāt, ir ļoti būtiski īstenot subsidiaritātes principu, it īpaši šādā jomā, kas skar vidi un pārtiku. šis uh, balsojums apliecina, ka parlaments ieklausas, ieklausās pilsoņu viedoklī, un tas mums deva arī spēku šajā balsojumā, jo cilvēki vēlas uh, saņemt veselīgu pārtiku. Protams, viss nav joprojām atrisināts, piemēram, uh, finansiālā atbildība šajā jomā šis jautājums nav atrisināts un ir jāveic arī uzlabojumi. Tāpat eh, jārisina jautājums par ekonomisko kaitējumu apkārtējiem reģioniem saistībā ar ģēmu audzēšanu. Jānosaka, kas ir atbildīgs par kaitējumu atlīdzību. Paldies, vārds Gofrīdas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. ģēmo ir ļoti kaismīgu debašu centrā. Par 58% uh, uh, Eiropas iedzīvotāji ir pret ģēmo. Tāpat arī uh, zinātnieki nav vienprātīgi šajā jautājumā. Ir tādi, kas atbalsta un tādi, kas iebilst pret ģēmo. Notiek arī cīņa starp tiem, kuri baidās no ģēmo un tiem, kuri vēlas droši iet uz eh, priekšu šajā jomā. Arī eh, bieži vien eh, šīs debates kļūst tīri ideoloģiskas, tās vairs nav zinātniskas. Un ir taču arī tehnoloģiski jauninājumi, kas ir jāatbalsta, un mums būtu jāatgriežas zinātnes uh, jomā šajās debatēs. Priekšsēdētājs kundze saka Jāras kungs. Man nepatīk šis kompromiss, bet tomēr es to atbalstīju, jo šis kompromiss atspogļo politisko realitāti. Un tas arī um, nodrošina pārmaiņas, jo nav iespējams, ka pastāv līdzšējnējā situācija, kad tikai komisija pieņem lēmumu šajos jautājumos. Un man būtu vēlējums tāds, lai gen, gen tehnikas jomā Eiropas Savienība virzītos uz priekšu un uh, piedalētos arī riska izvērtējumā. Manuprāt, uh, nepietiek vienkārši iestāties pret, bet ir arī jāveic zinātniski pētījumi, jāizvērtē risks šīm jaunajām tehnoloģijām. Paldies! Vārds Godvins kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis um, dokuments ir kā trojas zirgstā vietā, lai dotu rīcības brīvību dalību valstīm. Patiesībā tas mūs pakļauj transnacionāliem ķīmijas uzņēmumiem. I, uh, tiek aizstāvēt aizstāvēt brīvā izstrādājuma aprite, tā skaitā ģēmo, tas mūs pakļauj vēl vairāk uh, globalizācijas procesiem un mums vairs nav kontroles par savu pārtiku. Kā interesēs tas ir? Tas nav tautas interesēs, tas ir dažu biežāk kotētu uzņēmumu interesēs. Mums ir jāpieņem pareizi politiskie lēmumi. ģēmo, ko mums uzspiež šis dokuments, ir pretruna ar pārtikas suverenitāti, kas uh, tautām ir tas pats, kas eh, katram individam brīvību. Mums pašiem ir jābūt tiesībām izlemt, ko ēst, ko dot mūsu bērniem, lai nodrošinātu mūsu brīvu izvēli. Un es balsoju pret šo dokumentu. Tagad vārds Anemans kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir bijis iespējams uzlabot augus un kultūras, ar ģenetiskām modifikācijām. Mums ir jānovērš monokultūras risks. Patiesībā šeit mēs runājam par fistosanitāriem jautājumiem, bet nerunājam par importu un eksportu, jo joprojām uz galda var nonākt ģēmo kultūras, uh, Eh, cilvēkiem to nezinot. Tādēļ ir jānodrošina atbilstošs marķējums, lai patērētājiem būtu izvēles iespējas. Un tādēļ es balsoju pret šo dokumentu un vēlējos paskaidrot savu viedokli. Tagad vārds Polčaka kungam. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, es balsoju par šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienības dalība valstis uh, tagad gūs jaunu instrumentu. Tā būs jauna direktīva, kas ļaus dalību valstīm koordinēt savu rīcību ģēmo jautājumā. Dalību valstīm būs uh, tiesības vai nu ierobežot vai pat pilnīgi aizliegt ģēmo audzēšanu savā teritorijā. Uh, pašreizējā situācija saskaņā ar 2001. gada direktīvu ģēmo audzēšanu uh, Eiropas Savienībā uh, nespēja ietekmēt dalību valstis, tas tikai uh, saņēma paziņojumu par pieņemtiem lēmumiem un tā kā pastāv risks, kas ir saistīts ar ģēmo audzēšanu, ir ļoti būtiski īstenot uh, subsidiaritātes principu, par ko gan daudz runā, bet nevienmēr tas tiek respektēts. Paldies, Hārkins kundze! kad es balsoju, es sev uzdevu jautājumu, vai mans balsojums uzlabos pašreizējo situāciju vai nē. Un es uzskatu, ka balsojot par šo tiesību aktu, esmu spērusi pozitīvu soli, jo pašreizējā situācija ir absolūti nepieņemama, jo transnacionālie uzņēmumi var iesūdzēt dalību valstis tiesā, ja tās aizliedz ģēmo audzēšanu. Un uh, komisija ap ļāva noteiktu ģēmo audzēšanu, pat ja vairums dalību valstu pret to iebilda. Un tagad dalību valsts tiek iesūdzēts tiesā par uh, atļauju neizsniegšanu. Tagad dalību valstis varēs pašas pieņemt savus lēmumus. Īrija uh, var pieņemt lēmumu par ģēmo audzēšanas aizliekšanu, pat ja komisija atļauj to audzēšanu. Un uh, Uh, īrijas uh, lauksaimniecības ministram būs jāuzņemas atbildība par ķēmu audzēšanu īrijā, un to atbalstīs vairākums uh, pilsoņu. Paldies, tagad vārds Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsēdētā Eiropas Savienības uh, pilsoņi uh, ir pret ģēmo, bet politiķiem nav vienota viedokļa. Ja no vienas puses tiek teikts, ja mēs gribam uh, pārvarēt uh, pārtiks trūkumu pasaulē, ģēmo ir vienīgais risinājums. No otras puses tiek teikts, ka patērējot ģēmo pārtikā var rasties neparedzamas sekas. Tādēļ es atbalstu šo vienošanos, kas groza pašreizējo sistēmu, un šis lēmums stiprinās dalību valstu iespējas rīkoties ģenētiski modi modificēti organismi līdz šim brīdim tika regulēti centralizēti. Tagad dalību valstīm būs plašākas iespējas, būs lielāka juridiskā skaidrība tām valstīm, kuras vēlēsies vai nu ierobežot un aizliegt ģēmu audzēšanu, vai arī atļaut to audzēšanu. Paldies, Korācas Bildes kundze. Es uh, nezinu, kā mēs varam ignorēt 25 gadu laikā veiktos pētījumus, izvērtējot ģēmo. Nav gūti nekādi pierādījumi tam, ka ģēmo apdraudētu veselību dzīv, cilvēkiem vai dzīvniekiem vai vidi. Es uzskatu, ka mūsu lēmumiem jābalstās uz zinātniskiem atzinumiem, nevis uz emocijām. Tagad zaļo ideoloģija radījusi bāžas, bailes par to, ka ģēmo ir kaut kas uh, mākslīgi radīts. Un tagad ar šo uh, lēmumu mēs fragmentējam iekšējo tirgu. Jautājums, kā tas saskars ar kopējo lauksaimniecības politiku? Atbildes uz šo jautājumu nav. No otras puses vajadzētu nodrošināt marķējumu uh, šādiem izstrādājumiem un jānodrošina, lai visi uzņēmumi, lauksaimnieki, kuri vēlas, varētu audzēt ģēmo, jo mums ir jāatbalsta zinātne un tehnoloģijas attīstība Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad vārds Maklārkins kundzei. Runājot par GMO, mēs izvēlamies prātīgus lēmumus balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem, bet ne visas ES valstis vēlas pieņemt šādu lēmumu balstoties uz pierādījumiem. Ar šo balsojumu dalību valstīm būs iespēja pieņemt pašām savus lēmumus par GMO kultūram. Apvienotajā karalistē būs iespēja atkal pašai pieņemt šo lēmumu. Mēs uz to jau sen esam uzstājuši un turpināsim šo darbu. Un man ir liels prieks, ka šādas pilnvaras apvienotajā karalistē ir atgrieztas. Paldies! Paldies, Olfa kungs, lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšādātājs kundze. Šis priekšlikums tika uzskatīts par iespēju nāciju valstēm atgūt subsidaritāti un pilnvaras attiecībā uz iespēju pieņemt lēmumus par ģēmo. Mēs dzirdējām, ka konservatīvās partijas pārstāvs teica, ka tas ir labi. Tā nav. 50 klauzulas šajā priekšlikumā nodrošināja to, ka nāciju valstīm uh, būs jāpakļaujas Eiropas Savienībai visās šajās klausulās, pirms viņas var pieņemt šādus lēmumus. Tas nav izdarīts parlamentā, tas tika izdarīts komisijā un padomē. Līdz ar to mēs redzam, kāda ir šī māņa un kādas ir patiesās varas sadalījums. Nav skaidra eh, marķējuma režīma, lai patērētiem būtu iespēja izvēlēties, kādu pārtiku viņi vēlas pirkt un nav sistēma, kā nodrošināt pār, piesārņojumu pār robežām, nav iespēja iedzīvotājiem Eiropā pateikt nē ģēmo vai jā atkarībā no savas izvēles. Paldies, Kelī kungs, lūdzu vienu minūti. Kelī kungs. Atvainojiet, atvainojiet, saka priekšētājas kundze. Kelī kungs, gatavojieties, Gila kungs, lūdzu. Vienu minūti. Paldies. Britu presi un daudz deputāti ir teikuši, ka šis balsojums nodrošinās pilnvaru atgriešanu mūsu valdībai attiecībā uz ģemo kultūru. Bet eh, šis eh, ziņojums ir nepareizi nosaukt par iespēju ierobežot vai aizliegt ģemo audzēšanu. Bet, kā parasti ir, šeit ne viss ir tā, kā izskatās. Mēs balsojām par 52 grozījumiem, nevis par pašu tiesību aktu. 50 no grozījumiem tika salikti uh, kopā. Un 20. grozījums, kur bija vienīgais grozījums par pilnvaru atgriešanu, to smacēja daudzi citi grozījumi, kas nodrošināja Eiropas Savienības pārākumu pār uh, Lielbritāniju. Līdz ar to es atturējos šajā balsojumā. Paldies, Gilakungs, Kelikungs, lūdzu. Paldies, priekšādājs kundze, ar prieku var teikt, ka es atbalstīju šo ziņojumu kopā ar savu politisko grupu. Mums to vajadzēja izdarīt. Vairāk kā puse deputāti, deputāti atbalstīja šajā balsojumā. 70% balsoja par šo ziņojumu. Tas pats par sevi ir ļoti spēcīgs arguments dārlību valstīm tagad ir atļauja rīkoties pēc saviem ieskatiem attiecībā uz eh, pētniecību un inovācijām. Manā valstī mums ir vajadzīga šāda iespēja. Un tāda mums ir bijusi nepieciešama jau ļoti ilgu laiku. Dalība valsts var pieņemt, eh, protams, atšķirīgus lēmumus, un tas nodrošinās dalību valstīm rīkoties tā, kā tās vēlas. Es uzskatu, ka tas ir progress lai arī tas varbūt nav tik iespaidīgs, kā mēs vēlējāmies. Paldies! Žambaski kungam vienu minūtu lūdzu. Priekšādātājs kundze, cienījamie kolēģi, es balsoju par šo priekšlikumu, jo uzskatu, ka tas ir saprātīgs. Jaunais regulējums ir labs un nepieciešams. Bulgārijā cilvēki izturas ļoti aizdomīgi pret ģēmo audzēšanu un produktiem, kur sastāvā ir ģēmo, lai arī patreizējā ziņojumā nav paredzēts nekāds regulējums attiecībā uz ģēmo mārketingu un to produktu mārketingu, tajā tomēr ir paredzēta iespēja dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu savā teritorijā. Es uzskatu, ka dalībvalstīm ir jābūt tiesībām pieņemt šādu lēmumu. Attiecībā uz Bulgāriju lielākā daļa mūsu iedzīvotāji ir pret ģēmo audēšanu. Es atbalstu viņus un aicinu komisiju un padomi paplašināt dalībvalstību dalību valstu tiesības attiecībā uz to, vai audzēt vai tirgot ģēmo. Tas attiec arī uz importu un uh, apstrādi. Paldies, Kobarna kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētājs kundze. Šeit mēs nebalstojam par to, vai Lielbritānija var vai nevar audzēt ģēmo. Tas bija tikai viens grozījums starp 52, kas to pieļāva un pārējie bija pilnīgi pretēji. Eiropas Savienība joprojām pieņem visus lēmumus. Lielbritānijas parlaments un tikai un vienīgi šis Britu parlaments drīkstētu pieņemt lēmumus par ģēmo kultūrām. Ņemot vērā par šo nolīgumu par piekļuvi majotas ūdeņiem, mēs to uzskatām par jaunu koloniālismu. Eiropas Savienība piešķir naudu Seišelo salām un laupa iespēju tās zvejniekiem zvejot savos ūdeņos. Es varu teikt tikai šo šīs parlaments saka vienu un dara tieši pretējo, kā jau ierasts. Paldies! Hanan kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdāji. Diezgan jocīgi, kad runājam par klimatu pārmaiņām, šeit parlamentā visu laiku dzirdam, ka tā būtiskākā lieta ir ņemt vērā un cienā, cienīt zinātnisko konsensusu. Un tas, kas to saka, visskaļāk ir pilnīgi citās domās šeit, kad mēs runājam par ģenētiski modificētu pārtiku. Šeit vairs netiek runāts par zinātnisko konsensu, bet eh, par to, kāda ir sajūta, nu kā, kuram šķiet. Nu tā jau ir demokrātija. Cilvēki var izteikties emocionāli un racionāli. Bet eh, tas reizēm visu atvieglo. Protams, cilvēkiem ir aizspriedumu un uz tā viņi balsta arī savu viedokli. Un tādēļ būtu nepareizi piespiest cilvēkam ēst ģēmo un tikpat nepareizi būtu aizliegt pilnībā to. Mums šī izvēle jāatstāja patērētājiem, bet vismaz tas ir jādara vēro, ņemot vērā mūsu nacionālas demokrātiskās eh, procedūras. Paldies! Agņukungs, lūdzu, vienu minūti. Pēc izskats tas izskatījās visnotaļ vienkārši. Bija iespēja nodrošināt dalību valstīm, zinām, pilnvaru atgūšanu, un mēs, protams, būtu balsojuši par. Bet, ja kad paskatāmies tuvāk, tad eh, patiesība ir pavisam citādāk. Komisija tiks iesaistīta kur, eh, katrā posmā, un pat vēl vairāk nekā šobrīd. Līdz ar to mums nācās atturēties balsojumā. Un ļoti būtiski 20 grozījums par to būtu bijis jābalso atsevišķi, jo tas tik tiešām nodrošināja pilnvaru atgriešanu dalību valstīm, bet tas tā kā pazuda pārējo starpā. Būs ļoti interesanti paskatīties uz tām dalību valstīm, kas izlems neaudzēt šādas kultūras vai tās liekas saviem patērētājiem no šādiem kultūrām radīt, eh, veidotu produktu ēšanu. Un Būs ļoti interesanti, ja šī tiesība akta rezultātā cilvēkiem sāks pietrūkt pārtika. Paldies, Finčkungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšētājs kundze. Mēs mēs atturējāmies šajā balsojumā. Mēs, protams, vienmēr atbalstam to, ka pilnvars tiek atgrieztas uh, valstīm, bet, diemžēl, uh, grozījumi, kā parasti, bija pretrunīgi. Un lielākā problēma ir tāda, ka TTIP um, vienošanās visas šīs diskusijas padarīs pilnīgi liekas un nevajadzīgas. Paldies, līdz ar to esam uzklausījuši balsu skaidrojumus, esam saņēmuši informāciju no Grieķijas varas iestādes.